La Presidente. Colleghi, la seduta è ripresa. Il processo verbale. Atsākam sēdi. Vakardienas sēdes protokols arī ir izdalīts, ja nekādu iebildumu